pārtraukto sēdi es pasludinu atkal par uzsāktu. Liebe Kolleginnen un Kollegen, Dārgie kolēģi! Vakardien uzzinājām bēdīgo eh, vēsti par Žanlukas Bonanno nāvi. Jāsaka, ka kolēģis Boano eh, bija parlamentā ievēlēts 2014. gadā. Viņš strādāja ītra komitejā, kā arī delegācijā sadarbībai ar AKK valstīm. Boano kungs vakar kļuva par traģiska satiksmes negadījuma upuri, un viņš eh, gāja bojā negadījuma vietā. Viņš ilgus gadus eh, bija Būzēzijas eh, mērs, viņa dzīves biedre pārdzīvoja šo nelaimes gadījumu, un viņš atstāja arī eh, tātad daudzus sarošu tuviniekus un bērnus. Daudzus šī briesmīgā traģēdija ir šokējusi, un tagad mēs jūtam līdzi viņa dzīves biedrē, kam novēlam arī drīzu izveseļošanos un novēlam arī. Mm, drosmi un spēku visiem viņu tuviniekiem, un tagad lūdzu piecelsimies, lai godinātu viņu piemiņu. Paldies! das protokoll und die angenommenen texte der sitzung 25. un 26. māja sēžu protokolu un pieņemtie dokumenti visiem ir pieejami vai kādam ir kas iebilstams? Nē?